Hanno votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Arī paši balsu skaitītāji ir eh, nobalsojuši. Tad eh, paziņoja, ka ir noslēgta balsošana un uh, Tad eh, balss skaitītāji dodas eh, skaitīt balsis uz eh, telpu ar viens, un ar zvanu mēs ziņosim par sēdes atsākšanu. Un šī informācija parādīsies arī uz ekrāniem parlamentā.